Tas ir ziņojums, tā ir rezolūcija par Ēģipti, konkrētāk par Giulio Regeni lietu. Vispirms došu vārdu rezolūcijas sagatavotājiem. Un pirmā no tēm ir Lohbīlers kundze. Lūdzu. Yes. Thank, yeah, thank you, Chair. The human rights... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Cilvēktiesību situācija Eģiptē pasliktinās. Uh, Eģiptes varas iestādes apspieža pamatbrīvības, demonstrācijas tiek apspiestas, cilvēktiesības pārkāptas, nevalstiskās organizācijas bieži slēgtas. Ik viens, kurš Ēģiptē tiek apcietināts, momentāli nonāk riska situācijā, jo sazināšanās ar, ārkārtē, ar apkārtējo pasauli tiek pārtraukta. Uh, Dažādas organizācijas eh, ziņo par pazudušiem cilvēkiem, cietumos mirušiem cilvēkiem, cietumos notiek spīdzināšana un apstākļi, kādos dzīvo ieslodzītie, ir šausminoši. Bet eh, šo pārkāpumu veicēji nekad gandrīz netiek eh, saukti pie atbildības. Pirms pāris nedēļām tika atlasts Giulio Regini līķis, un es tiekoties ar dažādiem cilvēkiem, diplomātiem, žurnālistiem. Visi kā viens eh, saista viņa nāvi ar cilvēktiesību pārkāpumiem Ēģiptē. Un eh, daudz uzskata, ka atbildīgie par Riģēnī nāvi ir tieši slepeni policijas pārstāvi. Pamatiesība pārkāpuma Ēģiptē, protams, ka nenovedīs pie Ēģiptes uzplauduma uzplaukumu. Un ja Ēģiptes eh, cilvēktiesību situācija neuzlabosies, tad eh, mums eh, tomēr vajadzētu saglabāt ieroču tirzniecības embargo ar šo valstu prieksēdētāju. Nākamais Belderkungs lūdzu. Jā, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Paldies, prieksēdētāja kungs. Šī šausminošā reģēnī slepkavība šobrīd ļauj mums ietekmēt no Eiropas Savienības puses mūsu attiecības ar Ēģipti. Ir ļoti svarīgi, lai mēs e, izmeklētu, kas tad īsti notika. Un tas, ja mē, mums izdotos organizēt kopīgu izmeklēšanu ar Ēģiptes spēkiem, tad e, mēs tiešām būtu panākuši ārkārtīgi daudz. Kā jau referente teica, e, Eģiptē dažādi pārkāpumu ir e, neskaitāmā skaitā, un e, šobrīd ir pieņemts arī likumdošanas akts par zaimošanu. Un, protams, ja kāds, ja pret kādu tiek izvirzīts apsūdzības, tad bieži vien tie ir žurnālisti. Paldies, saka priekšsēdētāji. Nākamais runātājs, kurā dod vārdu jums. Grazie, prezidente. Giulio Regeni era un... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Giulio Regeni bija Eiropietis, zinātnieks. Viņš vēlējās eh, izveidot labāku pasauli, brīvāku Ēģipti Viņš bija doktorants un eh, šķiet, ka Ēģiptes režīmām viņš lielā mērā nepatika. Viņa kvēlākā cerība bija piedot balsi tiem, kuri nevar paši izteikties dažādu iemeslu dēļ, un eh, parastos apstākļos Giulio Reģēnī būtu vienkāršs itālietis, brālis, vīrs, normāls eiropietis. Neskatoties uz mūsu attiecībām ar Ēģipti, mums ir jānosoda šāda veida rīcība. Mēs eh, pieprasām, lai tiktu noskaidroti visi slepkavības apstākļi. Šobrīd šķiet izmeklēšana nenotiek, ir pagājuši jau vairāki mēneši, jo šobrīd eh, Ēģiptes varas iestādes to rokas ir asinīs mērktas. Prieksēdētāji, paldies! Bohezio kungs nākamais. Paldies, prieksēdētājs kundze! Protams, mēs pieprasām, lai Džulio Reģēnija slepkava vai slepkavas eh, tiktu sodīti, bet vai tas kaut ko dos. Mogarīnī kundze nevēlējās savā runā pat pieminēt Džulio Reģēnī, un arī satiekoties ar Eģiptes varas iestāžu pārstāvjiem, viņa nepieminēja šo jauno vīrieti. Šķiet, ka mēs esam nonākuši tādā palēkajā zonā. E, protams, ka Eģiptes režīms ir atbildīgs par šo slepkavību, bet e, mans jautājums ir cits. Vai tiešām eh, šīs režīma zvērības eh, šobrīd tiek kritizētas? Nē, mēs kritizējām musulmaņu brālības režīma zvērības, bet šis režīms bija daudz labāks nekā patreizējais. Mēs jau esam noguruši visu laiku nosodīt Ēģiptē notiekošo, bet mums tomēr ir skaidri jāpasaka, ka nogalināt Eiropas pilsoni nogalināt kādu, kurš bija ieradies, lai palīdzētu Ēģiptei, ir pretīgi. Prieksēdētāji. Nākamais Džekovska kungs. Paldies, prieksēdētājs kundze. Komisār kungs. Džulio Reģēnī lieta. E, tā mums ir jānosoda. Šis lepkavība mums ir jānosoda. Protams, e, tas liek mums uzdot jautājumu par mūsu pilsoņu drošību ārzemēs. Un jāatbild arī uz jautājumu, vai Ēģipte nākotnē var būt mums strateģisks partneris. Uzskatu, ka Giulio Reģēnī lieta un visa notikuma attīstība Ēģiptē ir pamats eh, šaubām, vai mums izdosies ar Ēģipti sadarboties. Jā, Ēģiptes varas iestādes ir ļāvušas Itālijas izmeklētājiem piedalīties lietas izmeklēšanā, bet ar to vien nepietiek. Griežos pie Ēģiptes varas iestādēm, lai tās darītu visu, kas to spēkos, lai nodrošinātu visu Eiropas pilsoņu tiesību un drošības nodrošināšanu Ēģiptē. Mums ir jāizmeklē šie, šīs lepkavības lieta ļoti nopietni. Nākamā šākas kundze viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, kolēģi. Talantīgs itāļu students ir zaudējis dzīvību, un šajā gadījumā tiesiskuma ievērošanai ir jābūt vēl spēcīgākai nekā visos pārējos gadījumos, kas tiek izmeklēti. Uh, 17,000 politieslodzīto un eh, tiek eh, apspiesta arī nevalstisko organizāciju rīcība. Mums ir jāsauca pie atbildības un jātur pie vārda Eģiptes varas iestādes, ka viņas neatkarīgi un objektīvi izmeklēs šo lietu. Šobrīd eh, lielākajā daļā gadījumu, es pat gribētu teikt, visos lietas netiek izmeklētas objektīvi. Es uh, uzskatu, ka patreizējās cilvēktiesību pārkāpumi Ēģiptē ir nosodāmi. Kopš 13. gada Ēģiptē cietumos ir iemesti 22 tūkstoši cilvēku, kur ir politieslodzītie. Tie ir Ēģiptes statistikas dati ko tā ir publiskojusi. Cilvēktiesību pārkāpumi notiek nepārtraukt, un tā ir ilūzija, ka Ēģipte varētu būt mūsu sadarbības partneris terorismu apkarošanā. Es tiešām uzskatu, ka pēdējo e, gada notikumi diez vai mums kaut ko mācīs, jo 2009. gada un Arābu pavasara notikumi šai valstī nav mācījuši neko. Maltēdzes kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Piecas nedēļas ir pagājuši kopš Džulio Regēnī nāves, un katru nedēļu Eģiptes iestādes eh, nāk lajā ar jaunu versiju par šo traģēdiju, kas izskatās pēc politiskas slepkavības. Visiem, eh, ka šī drosmīga jaunā Eiropas eh, zinātnieka slepkavība beidzot ir jānosoda šī režīma gļēvā rīcība, aizbild, šī sadarbība, kas ir aizbildinoties ar e, cīņu pret terorismu, kas vienkārši groteski e, vienoties ar diktatoru, kas e, pats apspiež savu tautu, ir pienācis laiks atjaunot cieņpilnu attieksmi, mums ir jādomā par Eh, Ēģipts režīmu, arī par Erdogana eh, Turcijas režīmu, tātad visiem diktatoriem, kas apspiež eh, savu tautu. Un šobrīd mēs cīnāmies tad par terorismu, nevis pret to. Panzērikums tālāk. Paldies priekšsēdētājiem. Eiropas parlaments mm, nevis vienkārši nosoda Giulio Reģēniju Eh, spīdzināšanu slepkavību, bet aicina visas eh, dalību valstis eh, piedalīties, izdarīt spiedienu uz Eģiptes valdību, lai tā nāk klajā ar visu informāciju un mēs varam izmeklēt šo noziegumu. Eģipte ir jāaptur šīs piespiedu pazušanas un cits noziegums tiek izmantots 13. Eh, gada likums, lai apspriestu miermīlīgus protestus, neļautu cilvēkiem izteikties. Arotbiedrībām ir jāļauj brīvi darboties. Un es vēršos pirms komisāra Hāna. Ēģipte neapšaubāmi ir svarīgs partners Eiropas Savienībai, bet eh, tas nevar notikt par jebkādu cenu. Mēs nedrīkstam pievērt acis uz to, kas nu, noticis un kas joprojām notiek. Es redzu, ka Kāna kungs vēlas izteikties, bet es jums nevaru dot šobrīd iespēju izteikties, jo jūs esat vēlāk runātāju sarakstā. Mēs vēlamies sākt balsošanu saulaicīgi. Tā, Tagad ir izteikušies visi autori, un tālāk politisko grupu vārdā došu vārdu vispirms Polčakungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir jāatzīst, ka Eģiptē šodien nav vienkārši situācija, bet tas nevar kalpot kā pamatojums varas iestāžu veiktajiem brīvību pārkāpumiem. Giulio Reģēnī lieta ir neiedomājami traģiska, bet kas ir vēl ļaunāk, ir institucionalizētā prakse, ka varas iestādes vienkārši aizvāc eh, nērtos eh, cilvēkus viņiem. Tas nepiedaras mūsdienīgā valstī. Spriežot pēc tā, kas rakstīts 14. gadā pieņemtā konstitūcijā, Eģipte vēlas pat būt par mūsdienīgu valsti, bet tā tas šobrīd nav, jo viena lieta ir, kas ir rakstīts, un otra lieta, kā tas e, tiek īstenots. Simtiem tūkstoši iedzīvotāji ir pazuduši, un vainīgi ir Eģiptes slepenie dienesti, un tas liek mums e, saprast, ka e, šis režīms neizpildā demokrātijas priekšnosacījums. Paldies! Tālāk sociāldemokrātu vārdā Demonte kundze. Paldies, dāmas un kungi! Šodien mēs runājam par rezolūciju par cilvēktiesību pārkāpumiem Eģiptē, konkrēti par Giulio Reģēnī lietu. Tas bija jauns pētnieks, itālis, kuram eh, visa dzīve vēl bija priekšā. Viņš vēlējās turpināt savas studijas, savus pētījumus, un viņš tika spīdzināts un nogalināts. Mums ir atgriezts uh, Giulio Reģēnī ķermenis, bet mēs nezinām patiesību, kas īsti ir noticis. Un izskatās, ka Eģiptes iestādes nesteidzas izmeklēt šo lietu. Mums ir jāpanāk taisnīgums. Mēs eh, zinām, ka ir vēl daudz jauniešu, kas eh, tic šīm brīvībām, un to neviens nevarēs atņemt. Buhner kungs, vienu minūtu. Paldies. Cilvēktiesības un tiesiskums ir mūsu pamatvērtības Eiropas Savienībā, un pie mūsu stratēģijas piedara tas, ka uh, Ehm, mūsu tirzniecības attiecībās eh, mēs vēlamies, lai mūsu partneri arī to ievērotu. Tuvajos austrumos mēs redzam eh, pārāk daudz gadījumu, kad cilvēktiesības tiek bradāts ar kājām, bet Eģipts īpašā situācija ir tā, ka pēdējos gados situācija ir dramatiski pasliktinājusies. Acīm redzami valdība grib apspiest jebkāda veida politisko aktivitāti, uh, Eh, kā to uztver vismaz šī valdība. Un tāpēc šī rezolūcija, par kur mēs cerams nobalsosim, eh, ir ļoti saulaicīga, un es aicinu komisiju ievērot to, ka ierobežojumi tirzniecībai arī tiešām tiktu pieņemti. Paldies! Paldies! Kas tāldo kungs tālāk? Vienu minūti. Paldies, priekšsarētāji! Šodien mēs vēlamies nosodīt barbarisku Giulio Reģenī slepkavību. Tas ir neiedomājami, kas tiek darīts, lai e, neizmeklētu šo lietu un šo bezjēdzīgo slepkavību, kas e, vairāk izskatās kā e, iekšējās cīņas rezultāti par varu Eģiptē Mums ir jāatklāj Giulio Reģenī nāvs iemesli. Skaidrs, ka tie nebūs um, patīkami nevienai pusēji. Mums ir jāatjauno vārdu brīvība, pulcēšanās brīvība Eģiptē. Ekstrēmisms un terorisms nevar tikt apkarots ar terorismu no valsts puses. Eiropas Savienībai un dalību valstīm ir jādalās ar visu informāciju, kas ir jūsu rīcībā. Nedrīkst klusēt šajā jautājumā ir jārīkojas jau šodien. Mums ir nepieciešama patiesība un taisnīgums Giulio Reģēni vārdā. Paldies. Lopes kundze, viena minūte. Punkts, satvenēs. Mēs esam šeit, lai nosodītu Giulio slepkavību un atgādinātu visiem, uh, ka viņš gājas bojā kā aktīvists Eģiptē, kur pēdējo piecu gadu laikā ir bijuši ļoti daudz nāvs gadījumu. Ir jāizrāda cieņa upuriem, un starptautiskās attiecības var tikt būvētas tikai balstoties uz patiesību. Džulio gadījums nav izolēts, Tās ir viens no ierakstiem garā sarakstā ar aktīvistiem, žurnālistiem, cilvēktiesību aktīvistiem, uh, kas ir aizturēti, spīdzināti, nogalināti Eģiptē pēdējos gados. Mēs esam šeit, lai pateiktu, ka viņa nāve nav bijusi velta, mums ir jāiedvesmojas no viņa, un cīņa pret terorismu nedrīkst eh, nozīmē to, ka mēs aizveram acis uz šādiem pārkāpumiem. Mēs vēlamies sadarbību ar strateģiskiem partneriem, kāda ir Ēģipte, bet mēs arī prasām cilvēktiesību ievērošanu. Hānkungs. Paldies, priekšsarētāji. Es stingri nosodu nežēlīgo Giulio Reģēnijas lepkavību un izsaku solidaritāti un līdzjūtību uh, viņu tuviniekiem Mums ir jāizmeklē šī lieta. Džulio lieta ir viena no daudzajām um, līdzīgajām lietām, kopš militāristi nākuši pie varas Eģiptē. Mēs prasam uh, taisnīgumu ne tikai Džulio lietā, bet arī uh, to eģiptiešu lietās, uh, kas saskaras ar šādiem gadījumiem ikdienā. Ir ziņojumi par to, ka Eģiptes iedzīvotāji tiek spīdzināti līdz nāvei un tiek pārmērīgi pielietots spēks pret viņiem. Un tas viss balstās uz e, pieņemto likumu pret protestiem un e, aizbildinoties ar valsts drošības vajadzībām tiek veikt ļoti daudz pārkāpumu. Mums jādara viss iespējamais, lai panāktu, ka Eģiptes valdība īsteno reformas, nodrošinātu mieru un stabilitātu valstī. Paldies! Thank you. Paldies! Esam nonākuši pie garā saraksta ar tiem, kas vēlas izteikties brīvā mikrofona procedūrā. Diemžēl es nevarēšu dot iespēju izteikties visiem. Pirmais - Tajānīkums. Un interlocutore importante della Unione. Un liels paldies! Ēģipte ir Eiropas Savienība ārkārtīgi svarīgs partners, tā ir svarīga valsts arī reģionu un vidusjūras reģionu kopumā stabilitātei. Bet ši, šī iemesla dēļ nedrīkstam atteikties no savām vērtībām. Nekomerciāli, ne politiski iemeslu dēļ nedrīkstam no tām atteikties. Dialogam ar Ēģipti ir jāveidojas tā, lai tajā tiktu ņemtu vērā uh, Eh, gan nepieciešamā sadarbība, gan arī nepieciešamais respekts pret individu tiesībām. Eiropas Savienības uzdevums ir cīnīties par cilvēku tiesībām, par cilvēku tiesībām arī ārpus mūsu robežām. Un gribētu, lai augstā pārstāve izturas daudz striktāk, būtu bijis jauki viņu redzēt šeit klāt, šeit plenārsēžu zālē. Uh, un lai viņi aktīvāk darbotos arī šajo, šo divu Lībijā nogalināto itāļu labā un Indijā aizturēto itāļu labā. Galu galā Eiropas balss ir jādzird arī tālāk, lai mēs varam aizstāvēt savas vērtības. Paldies, saka priekšsēdētāji. Jūs pat saņēmāt aplausus, lūk, tālāk kaputo kungs. Priekšādātāji pateicos. Eiropai ir jāstāv plecu pie pleca ar Itāliju šais grūtajos laikos, un regēnija noslapkavošanas lieta ir jāizmeklē un jālai pār to gaismu. Itālijas ārlietu ministrs eh, nedrīkst eh, pieņemt nu, tādus atrunas no Ēģiptes valdības puses. Šī nāve nozīmē to, ka mums visiem ir jāpaskatās uz situāciju tā ļoti uzmanīgi. Uh, Tas nav vienīgais gadījums. Ta šoreiz gājis bojā, lūk, jauns pētnieks, students, bet ir arī citi nāves gadījumi Eģiptē. Eģipte ir, protams, svarīgs partners mums, bet tai jārespektē arī cilvēktiesības, minoritāšu brīvības, reliģiskās pārliecības brīvība. Un Eiropai jādara viss, lai noskaidrotu patiesību par šo zvērīgo slepkavību. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātāja, tālāk Marijas kungs lūdzu. Πρόσφατα στην αίθουσα αυτή εκφράσαμε. Priekšsādātāji, pavisam nesen šai zālē mēs paudām bažas par cilvēktiesību pārkāpumiem Eģiptiem, Eģiptē. Nu, lūk, vēl viens gadījums - Giulio Regeni noslapkavošana. Viņš ir Eiropas Savienības pilsonis, un mēs nosodām, protams, viņa slepkavību. Tāpat arī paužam līdzjūtību viņa ģimenei. Vienlaicīgi paužam atbalstu arī tiem kolēģiem un draugiem no Itālijas, kas viņu pazinuši. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienības nodot ļoti spēcīgu ziņu Eģiptē. Eģiptē ir jāievēro cilvēku tiesības. Turklāt jāpārliecinās, ka Eģiptes varas iestādes saprot, ka demokrātiskās brīvības pārkāpumi un Eģiptes cilvēku cilvēku, cilvēktiesību pārkāpumi spēlē par labu tikai un vienīgi džihādistiem jo tie jau, protams, būs tie, kas e, turpinās šādu rīcību. Tāpēc Eiropas Savienībai visstingrākajā veidā jānos, jānosod šī slepkavība. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk Taličkas kungs. Liels paldies priekšādātāji pirmām kārtām paužu līdzjūtību Ragēnī kunga ģimenei, draugiem, tuviniekiem un piekrītu, ka ir pilnīgi noteikti nepieciešama neatkarīga izmeklēšana šai lietā, bet es esmu nobažījies par to, ka šīs ir tikai viens gadījums no simtiem tūkstošu līdzīgu lietu, un man tiešām ir jāvaicā, ko šīs Eģiptes varas iestādes dara. Man milzīgas bažas rada arī tas, ka mēs vakar, piemēram, runājam par to, cik svarīgs partners ir Turcija, tāpat laikā paskatāmies, ko Erdogans dara. Uh, Mēs grasamies liberalizēt vīzu režīmu. Pirms brīža spiedām par Kazahstānu. Esam parakstījuši tāpat laikā ar viņiem nolīgumu, vienlaikus zinot, ar kādu režīmu mēs šeit darbojamies. Un Eģipte, protams, arī ir svarīgs partners, un to es visu ļoti labi saprotu, bet komisāra kungs, nu vienreiz ir jāatstāja šīs piezīmes pie malas un lūdzu paskaidrojiet, tad kā mēs varam veidot savu politiku pret Eģipti, ja neņemam vērā šāda veida situācijas. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs spēcīgs partners, tāds, kas ievēro cilvēktiesības. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja, tālāk Kūzokungs. Priekšsēdētāja, paldies. Pirms desmit gadiem mm, sievietes arotbiedrību pārstāves eh, izgāja demonstrācijā, sakot, ka vēlas sociālo taisnīgumu tā tālāk. Mubaraks viņas apspieda, Eiropas Savienība toreiz atbalstīja Mubaraku. Un brīvības pamattiesības Eģip, pie eģiptiešiem tā arī nekad nenonāca. Eiropas Savienības dalībvalsts arī šobrīd turpina pārdot ieročus šim režīmam tūkstoš, tūkstošiem nāves sodu, kas piespriesti demokrātiskiem arotbiedrību pārstāvjiem, viņu cīņa Eģiptē joprojām turpinās. Giulio Regeni tieši šo lietu pētīja un tā, tādēļ viņu spīdzināja, viņu nomocīja un beigu beigās noslapkavoja. Eiropas Savienība to nedrīkst paciest. Bet es ārkārtīgi šaubos, vai Eiropas Savienība tomēr kaut ko darīs lietas labā, jo tā vien šķiet, ka tā izmanto cilvēku tiesības uh, un iestājas par tām tikai tad, kad tas ir viņas pašas interesēs. Paldies! Tālāk došu vārdu Bonāno kungam. Priekšsēdētāji. Šī ir ārkārtīgi nopietna lieta, un es gribētu uzsvērt, ka ja Eiropa tiešām būtu sal saliedāta, tad tā šobrīd vienkārši teiktu Eģiptei, lūko, vai nu jūs pasakāt, kas pat tiešām notika ar Giulio Regeni, vai nu mēs apturēsim jebkāda veida attīstības palīdzības un ekonomikas sadarbības īstenošanu un attiecības un pārtrauksim šādas attiecības. Nu, tās liktu saprast šiem eģiptiešiem, ka viņi nedrīkst šādi rotaļāties eh, un nedrīkst šādi darīt pāri Džulio eh, ģimenei, tuviniekiem. Viss kontinents taču gaida tagad atbildi no Ēģiptes valdības par šiem notikumiem, bet Ēģiptes valdība turpina ieslīgt kaut kādās pretrunās un tā arī nenonāk pie patiesības. Paldies, saka priekšsādātāji. Nākamais runātājs Čiko kungs. Priekšsādātāji, paldies. Nu, acīm redzami, ka šeit uz spēles tiek likta Eiropas Savienības reputācija Un mums ir jānonāk pie lietas būtības, pie patiesības izmeklēšanas rezultātā. Nedrīkst eh, te ļauties nekāda veida aizbildinājumiem, tāpēc mums patiešām ir jāpanāk, lai notiktu rīcība, lai tiktu lieta gaisma pār Giulio Regeni traģisko nāvi. Viņš pētīja eh, šīs sistēmas darbība Ēģipte, un tāpēc Mogherīnī kundzei ir jāpārliecinās, ka tiek nodrošināta pār, pārskatāmība, un Itālija grasās pārtraukt, Itālijai būtu jāpārtrauc tirniecības attiecības ar Eģiptu līdz brīdim, kamēr patiesība nebūs nākusi gaismā. Tam jābūt ar prioritātei. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk Havita kungam vārds, lūdzu priekšsēdētāji esmu Eiropas parlamenta brītu deputāts un arī paužu bažas par itāļu kolēģu un par šo gadījumu ar Giulio Regeni, kas izrādījies cilvēktiesību pārkāpuma upuris. Es gribētu atbalstīt pāntu, kurā tiek lūgts Eiropas komisiju un Hāna kungu no, regulēt uh, eksportu attiecībā uz uzraudzības ekipējumu un aprīkojumu, ņemot vērā uh, starptautisko organizāciju ziņojumus par to, ka ir bijusi Eiropas spēku līdzdarbība šais rīcībās. Šie slepenie spēki ir īsteno projektus bez jebkāda veida publiskas pārbaudas, un Eiropas uzņēmumi visos šais eksportos, protams, ir iesaistīti. Tā visa rezultātā tiek pārkāpta no pamatnostāda, pamatprincipi, un tāpēc es gribētu, lai komisija e, šā, pārbaudītu šādus gadījumus, jo tas pilnīgi noteikti tādāk ietekmē arī situāciju Eģiptē. Paldies tālāk Šogorkungam vārds. Giulio Regenī traģiskā nāve, noslepkavošana ir jāizmeklē, un tas jādara neatkarīga izmeklēšanas komitejai. Lai gan jāsaka, man patiešām ir šaubas, vai pat, pilna patiesība jebkad nāks gaismā. Šis jaunais cilvēks visdrīzāk nebija viss nekāda parasta nozieguma upurs, drīzāk viņa nāvei par iemeslu bija viņa politiskie uzskati un darbība, un tas ir nepieņemami. Vienalga, ka tas noticis valstī, kurā sociālā situācija, sociālās drošības situācija ir visai apšaubāms jautājums. Pat piecus gadus pēc, revolu, pēc revolūcijas, jāsaka, šī situācija kļūs visai, pat vēl neskaidrāk nekā pirms tās. Mums, kā Eiropas pilsoņiem, ir jāpaceļ savu balss un jāiestājas par šī cilvēka likteņa noskaidrošanu Eiropas Savienībai, jādara viss iespējamais, lai lietu izmeklētu un pārliecinātos, ka nekas tāds nekad neatkārtojas. Paldies, saka priekšādātāji, un pēdējais brīvā mikrofonas procedūras sarakstā. Nav pēdējais runātājs, tātad patiesība Džulio Ragēnī lietā ir ārkārtīgi svarīga. Tas Eiropas Savienības iestādēm ir jānoskaidro, saka Benifei kungs. Eiropas Savienības ekonomikas spēki tāpat laikā piedāvā visu veidu uzraudzības, spīdzināšanas aprīkojumu valstīm ārpus mūsu robežām. Un tieši tāda veida notikumi notiek arī Eģiptē. Atkārtot tiek pārkāptas cilvēktiesības un mūsu kopējā rezolācijā mēs par to atgādinām. Turklāt rezolūcijā atgādinām arī par mūsu pienākumu cīnīties par šāda veida situācijām pilniem spēkiem un no visas sirds. Tādiem cilvēkiem kā Giulio Regeni un viņa liktenim būtu jāliek mums padomāt par šo situāciju. Un tīpaši tie jaunie cilvēki, no mums, kas iesaistās politikā, ir tie, kuri var mainīt pasauli. Giulio Regeni pats ar savu pētījumu, ar savu darbību centās mainīt pasauli, uzlabot to, un ir negodīgi, ka viņam par to nācās samaksāt ar savu dzīvību. Paldies, saka priekšsēdētāja. Priekšsēdētāja kungs, Eh, komisijas, pār, komisijas pārstāvdošu jums vārdus pārliecinās, ka mēs visam viensprāts par šo lietu. Hānkungs. Jā, Es domāju, ka mēs tiešām esam visi viensprāts, visi esam šokā uh, par to, kas notika, kad Giulio Regeni līķis tika atrasts Kairā 3. februārī, kad viņš 25. janvārī bija pazudis bez vēsts. Šī cilvēka spīdzināšana un nomocināšana līdz nāvei, kas taču darbojās miera vārdā Kairā, ir personīga traģēdija ne tikai visiem, kas viņu pazina, bet tā ir traģēdija arī visai Eiropas Savienībai. Uh, iestādēm, iedzīvotājiem, visiem, un es domāju, ka visi runātāji par, tieši par to arī runāja. Vicepriekšādātāja Mogherīnī eh, pati eh, pieminēja Regēnijas lepkavību, runājot ar Ēģiptes varas iestādes pārstāvjiem un mudināja viņus īstenot neatkarīgu izmeklēšanu šai lietā ciešā sadarbībā ar eh, starptautiskiem pārstāvjiem, tā lai par šo traģisko notikumu tiektu lieta gaisma visā, tā, visā tās pilnībā. Šī lieta tika pieminēta eh, Kairā arī divpusējās sarunās, runājot ar Eģiptes varas iestādēm februārī augstā pārstāve un ārējās darbības dienests uzmanīgi sako līdz šai lietai un konsultējas arī ar Itālijas valdību šai darbībā. Eiropas Savienība par ārkārtīgi svarīgu uzskata cilvēktiesību aizsardzību jebkurā valstī pasaulē, to starp Eģiptē. Nu, varu pieminēt kaut vai pavisam vēl vienu nesenu piemēru. Esam veikuši dažādu veidu intervences, cenšoties slēgt Nadīnu centru, kurā kurā tiek ārstāti spīdzināšanas upuri ar Eiropas ārējās darbības e, politika būtu jāsaskaņo ar šādiem centieniem. Eiropas Savienība 2015. gada jūnijā atjauno divpusējas at attiecības ar Ēģipti un uh, turpināja sarunas par nolīgumu slēgšanu. Doma bija turpināt sadarbību dažādu veidu jomās, lai veicinātu demokrātiju, izveidotu apusēju interešu sadarbības jomas. Pagājušā gada novembrī Kairā uh, Mēs atsākām cilvēktiesību dialogu ar eh, Ēģipti, un tas bija, tā bija pirmā šā tikšanās pēc piecu gadu pārtraukuma. Komisijas pārstāvji jūs tur regulārus kontaktus ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, cilvēktiesību aktīvistiem Eģiptē, un vicepriekšādātāja Mogherini ir tikusies ar šo organizāciju pārstāvjiem un to darīja tad, kad pirms četriem mēnešiem apmeklēja Kairu. Mēs šobrīd strādājam kopā ar ES dalību valstīm pie paziņojuma par cilvēktiesību situāciju Eģiptē, kas tad tiks nolasīts ANO drošības padomē 15. martā Ženēvā. Eiropas Savienības īstais, īpašais pārstāvs plāno šo valstu apmeklēt turpmākajos mēnešos, lai turpinātu aktīvi strādāt ar Eģipti pie cilvēktiesību jautājumiem. Var jums apliecināt, ka mēs turpināsim darīt visu, kas mūsu spēkos, lai kopā ar Itālijas varas iestādēm pārliecinātos, ka tiek noskaidrot patiesību par Giulio Regeni nāves apstākļiem un vainīgie tiktu saukti pie uh, tiesas. Mēs tāpat laikā darīsim arī visu, lai novērstu tam līdzīgas traģēdijas nākotnē. Mēs turpinām atbalstīt 2014. gada konstitūcijas pil reformu pilnu īstenošanu pārvaldības un tiesiskuma jomās, e, tādējādi nodrošināt progresu cilvēktiesību situācijā e, Eģi demokrātijas vārdā. Un turklāt gribu piemetināt ka šobrīd sadarbību jau īstenojam kopā ar Ēģipti un esam gatavi atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tā lai arī tās varētu dot savu ieguldījumu demokrātijas veicināšanā valstī. Tas ir mūsu politikas pamat akmens eh, attiecībā uz Ēģipti. Paldies, saka priekšsēdētāja. Liels paldies par šīm noslēguma piezīmēm. Esam saņēmuši astoņus rezolūciju projektus.